kā gaļa. Kopriano kungs, e, komisārs, kad, kad viņš bija amatā, viņš e, uzskatīja, ka situācija ir termiņa beigās vēlreiz jāpārskata. Un mēs e, ļoti strauji tuvojamies šīs eh, komisijas un parlamenta sastāvīgām, un es gribētu aicināt Vasiliju kundzi, kas ir ļoti laba aizvietotāja Koprianu kungam, es gribētu viņu aicināt šo apņemšanos īstenot, tāpēc, ka, manuprāt, dzīvnieku pārvadāšana ir viens no jautājumiem, pret kuriem mums ir jāizturas ļoti rūpīgi. Mēs esam šos jautājumus pieminējuši vairāk kārt, taču ja mēs esam civilizēta sabiedrība, daudzos veidos par civilizētu sabiedrību spriež ne tikai pēc tā, kā tā izturs pret saviem cilvēkiem, bet arī pret saviem dzīvniekiem. Tāpēc es gribu vēlreiz šo jautājumu uzsvērt. Un pēdējais, ko es gribu pieminēt šodien pašā būtiskajā jautājumā, ir dzīvnieku pārvadāšanas regula, kas ir spēkā kopš 2007. gada komisijai varētu būt jau saņēmusi pirmos gadu pārskats no dalībvalstīm par regulas ieviešanu. Vai komisija varētu paskaidrot, kuras dalība valstis ir iesniegušas ziņojums, vai komisija jau ir īstenojusi sākotnējo analīzi ziņojumiem un ir norādījusi gan trūkumus, gan arī lielākos sasniegumus ieviešot šo likumdošanu, vai komisija gatavo ziņojumu pār ieviešanas procesu regulai dalība valstīs? Šāda analīze būtu ārkārtīgi būtiska, eh, plānojot un pārskatot dzīvnieku pārvadāšanas direktīvu. Tāpēc, komisāri, es gribētu saņemt atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Grazie. A nome della... Paldies. Komisijas vārdā tagad eh, vārds komisāram Špidlis kungam. Lūdzu. Priekšēdētāji cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es pilnībā piekrītu deputātu viedoklim, ka tas veids, kādā veidā mēs apaļamies ar dzīvniekiem, ar maidzīvniekiem un audzētājiem dzīvniekiem vienlaikus ir arī ētisks un civilizācijas jautājums. Komisija apzinās faktu, ka dzīvnieku aizsardzība arī ir ļoti būtiska lai aizkavētu ciešanas. Šīs ciešanas rodas galvenokārt tiem dzīvniekiem, eh, kuriem ir tā saucamā zemākā vērtība un eso, spēkā esošo likumu īstenošana transportā attiecībā uz tālām distancēm nav apmierinoša. Pagājušos mēnešos komisija ir saņēmusi ziņojumus par gadījumiem, kuros ir konstatēta brutāla apiešanās ar dzīvniekiem. Komisija atbalsta pēc iespējas ātrāku situācijas uzlabošanu ar mērķi labāk īstenot Eiropas Savienības likumu normas un līdz ar to uzlabot arī dzīvnieku veselības aizsardzību un uh, dzīves situācijas uzlabošanu. Pētījumos, ko ir veicis kopējais pētniecības centrs, ir uh, konstatēts, ka jaunas un labākas sistēmas, kā veikt kontrolas, kā kontrolēt šos transportus, varētu sniegt ieguldījumu, kā uzlabot situāciju un kā caurskatāmāk īstenot likuma normas. Šo jauno tehnoloģiju pieeja novestu arī pie tā, ka tiktu samazināts administratīvais sloks valstu iestādēm. Komisija pārbauda arī iespēju izstrādāt ieteikumu vēl pirms šī sasaukuma beigām izteikt jaunus priekšlikumus, kas pamatotos uz uh, jaunām zinātniskām atziņām par uh, to, cik garš ir šis transports, cik ilgs un proti, cik daudz dzīvnieku tiek pārvadāti un uh, cik uh, daudz ir vienā kravas pārvadēma šo dzīv, dzīvnieku. Pamatoties uz dalību valstu ziņojumiem, komisija pārbauda, kā tiek ievērots likuma normas. Informācija šajos ziņojumos Eh, sastāv no kontrolas rezultātiem. Tas ir kontrolas, ko ir veikušas dalību valstis, eh, balstoties uz saviem veterināriem dienestiem. Tur piedalās arī komisijas veterinārie eksperti. Šo ziņojumu sniegtie dati tiek tieši vērtēti arī kopā ar valstu organizācijām, kas darbojas šajā jomā. Lielākā daļa dalību valstu uh, jau 2007. Eh, gadam ir iesnieguši savus ziņojumus. Pirms 2008. gada beigām eh, Kipra, Lietuva, Malta, Bulgārija un Luksemburga vēl nav iesnieguši savus ziņojumus. Komisija ir norādījusi šīm valstīm uz to pienākumu un turpinās sekot situācijai. Eh, šie regula 1.2005 prasa, ka komisija tiek iesniegti, eh, iesniegts ziņojums par eh, to, kā eh, tiek ievērotas šīs likuma normas, kā tās tiek īstenotas. Komisija piekrīt tam, ka šo normu īstenošana attiecībos katru likuma nosacījumu ir obligāta. Tādēļ komisija arī pārbaudot un kontrolējot dalību valstu ziņojumus ņems vērā rezultātus iespējai šo likuma normu revīzijai Eiropas Savienībā nākotnē. Paldies! Tālāk mēs pārējām pie politisko grupu runātājiem. Pirmais Stīvensona kungs. Tautas partijas vārdā. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja komisārs Špīdla. Vispējams, paskatīsimies uz vēsturi. Astoņu stundu ierobežojums pārvadāšanai tika pieņemts 2004. gada decembrī un stājās spēkā 2007. gada janvārī visās 27 dalību valstīs arī par šiem atkāpēm, kas attiecas uz ilgākām transporta periodiem. Tur vajadzēja pierādīt, ka ir uzlabot pārvadāšanas apstākļi, ir ventilācija, dzirdināšana un tā tālāk, un ir arī atpūtas periodi šī transportēšanas posma laikā. Īpašas atkāpes tika atļautas arī attāliem lauku reģioniem un salām, piemēram, manā uh, Uh, vēlēšana apgabalā arī ir salas, un tur nav iespējams izvairīties no šādiem ilgiem pārvadāšanas periodiem, bet tur bija jābūt pieejai uh, pie ūdens, lai uh, dzīvniekiem būtu zināms komforts transportēšanas laikā. Papildus uh, tika ieviesta transportēšanas aizliekšana, uh, piemēram, uh, uh nedēļ, pir, teļiem, kuri nav sasnieguši nedēļas vecumu. Šie noteikumi tika uh, ļoti stingri ievērot, piemēram, Skotijā. Mēs turpinām uh, joprojām uh, saglabāt vislabāko praksi salīdzinājumā ar visu pārējo Eiropas Savienību. Bet, kā Pāriškungs teica, esmu nobažījies par to, ka šie noteikumi netiek tikpat labi ievērot pārējās Eiropas Savienības dalībvalstīs, jo īpaši Uh, vidusjūras valstīs, dienvidos un arī jaunajās dalība valstīs no Austrumēropas un kā Pariškungs uzsvēra, zirgu pārvadāšanā ir īpaši sāpīgs punkts. Uh, um, NVO, kas rūpējas par dzīvnieku labturību, joprojām mums sniedz biedējošas pierādījumus par to, kā dzīvnieki tiek ļoti ilgus uh, transportēšanas periodus pārvadāti, bez ventilācijas, bez atpūtas posmiem. Viņi bieži vien tiek saspiest ļoti daudzi vienā uh, mašīnā, un uh, no tā viņa cieš. Un, uh, mēs redzam, ka uh, dzīvniekiem nav ko elpot un bieži vien daudz dzīvnieku arī iet bojā šīs pārvadāšanas laikā. Šāda praksa ir jāpārtauc, jāievēro noteikumi uh, kas ir pieņemti visās dalībvalstīs. Es atbalstu uh, Nēlu Parīšu mutisko jautājumu šodien, kurā tiek lūgts pārbaudīt atbilstību šiem noteikumiem, un es ceru, ka komisija varēs mums sniegt šo informāciju. Uh, un apliecināt mums, ka tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu eh, šī te noteikuma ievērošanu par 8 stundu maksimālo pārvadāšanas periodu dzīvniekiem, lai mēs pārtrauktu šo te um, Eiropas Savienības regulu rupjo pārkāpšanu. Paldies! Grazie per il gruppo socialista. Paldies, un tagad sociāldemokrāta grupas vārdā Migeles Ramaskons lūdzu. <clears throat> Señorías. Paldies, priekšsēdētāji. E, Eiropas valstīs atkarībā no geografiskās atrašanās vietas, kā to norādīja Stevenson kungs, vai atkarībā no virsmas, vai arī e, tirdzniecības plūsmas apjoma, dzīvnieku pārvadāšana ir temats, kas ir īpaši nozīmīgs. Es gribu atsaukties, komisār kungs, uz diviem konkrētiem jautājumiem. Pirmkārt, e, aizvien es uzskatu par pilnīgi skaidrām grūtības, ar kurām saskars komisija īstenojot situācijas analīzi e, visā Eiropas Savienības teritorijā. Lai gan e, saskaņā ar noteikumiem un regulām dalībvalstis katru gadu iesniedz ziņojumu attiecībā uz iepriekšējā gadā veiktajām inspekcijām, tomēr regula neuzliek par pienākumu veikt kādu noteiktu skaitu inspekciju, ne arī tiek pieprasīta kāda, kāda eh, viena veida forma statistikām. Un tādējādi dažādu dalību valstu sniegtie dati nevienmēr var tikt salīdzināti. Un es grib, domāju, komisāra kungs, ka šī situācija ir maksimāli drīz jālabo. Otrais jautājums man izraisīja īpaši liels bažas. Jūs savā uzstāšanās Eh, reizē sacījāt, ka atsevišķi eh, dzīvnieki eh, ar zemāku vērtību, vērtību, kad tiek pārvadāt uz lopkautuvi, ne, vienmēr ir jāpiemēro šie standarti. Es esmu pārliecināti, ka arī nozara uzskats tieši tāpat kā es, ka eh, lai šī gaļa, šo dzīvnieku gaļa būtu ar augstu uzturvērtību, ir nepieciešami korekti pareizi pārvadāšanas nosacījumi un apstākļi, neatkarīgi no tā, kāds ir attālums un kāds ir galamērķis. Un Tāpēc es vēlos, lai arī dzīvnieki, kas tiek vest uz lopkautu, tiktu pārvadāti labvēlīgos apstākļos, un tāpēc es jūtu, lai tiktu ņemti šie apsvērumi vērā, uh, E, priekšlikumā regu, regulas e, grozīšanai, pie kur strādā šobrīd komisija. Mēs zinām, ka jauno tehnoloģiju gaismā reformā ir nepieciešams izmaiņas, lai mēs varētu izmainīt uh, Eh, nosacījumus, maksimālās un minimālās temperatūras un citus nosacījumus dzīvnieku pārvadāšanā. Un es to lūdzu jums komisāru un komisijai, lai pirms tiktu veiktu, veikti grozījumi, tiktu atrasta, eh, atrasts pietiekams zinātnisks pamats piedāvātajiem izmaiņām. Tāpat arī eh, lūdzu rēķināties ar šo stingro zinātnisko bāzi, ar arī ņem, tiktu ņemti vērā atsevišķi jautājumi, kas vēl aizvien tiek eh, iekļauti, eh, iekļauti šajos eh, ziņojumos, un mums ir jādomā arī par dzīvnieku kaušanas nosacījumiem, kuri nevienmēr ir saistāmi ar dzīvnieku pārvadāšanas noteikumiem. Šie jautājumi to varbūt jās, jāsaist. Es domāju, ka visi šie jautājumi ir jāskata, jāskata ar atvērtām kārtīm kopīgi. Paldies, paldies, un tālāk uh, Alde grupas vārdā Jensens kundz uz pusotru minūti. Dētāji, eh, komisāra kungs, esmu vīlusies, ka pēc četriem gadiem vēl aizvien nav iniciatīvas no komisijas puses, lai padarītu likumdošanu stingrāku. Ir labi nodomi, ir laba sadarbība starp e, eh, Kiprijānu un, un e, Vasiliju, starp bijušo un esošo komisāru, starp parlamentu. E, E, taču ir jāstrādā, lai likumdošanu varētu ieviest. Ir nepieciešams garantēt samazinājumu līdz astoņām stundām dzīvnieku pārvadāšanai, un nevajag runāt tikai par ilgumu, jo uh, pierādījumi apliecina, ka pat viena pārvadāšanas stunda var izrādīties liktenīga novāģinātam dzīvniekam. Savukārt, ja dzīvnieks ir la labos apstākļos, tad viņu var vest pat ilgāk nekā 8 stundas. Šeit ir runa par uh, pārvadājumiem lielos attālumos. Tāpat, tāpat ir arī pilota projekts attiecībā uz atpūtas uh, E, brīžiem ik pa 24 stundām. Cik tālu tad mēs esam tikuši šodien? E, pētniekiem, veterināriem, organizācijām, pārvadātājiem ir jāsanāk kopā, lai tie varētu definēt labās prakses šajā jomā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, lai gūtu zināšanas un ir jāveic pētījumi, lai tas viss tiktu atspoguļots pēc tam realitātē un likumdošanā. Paldies! Tālāk OM grupas vārdā Vaicehovska kungs uz vienu minūti. Paldies, eh, priekšsēdētāji! Pārīša kungam bija taisnība, kad viņš atgādināja par šo te ideju, ka uh, tas, kā mēs attur, attiecamies pret uh, dzīvniekiem, liecina par to, vai mēs esam civilizēta sabiedrība. Ir bijuši daudzi gadījumi, kur uh, dzīvnieki ir nevajadzīgi cietuši pārvadāšanas laikā, mēs darām visu, ko mēs varam, bet ar to nepietiek. Manuprāt, labs risinājums būtu ierobežot uh, uh uz astoņām stundām šo te pārvadāšanas laiku un uh, viņu uh, Uh, šo te laiku, ko dzīvnieki pavada pārvadājot uh, tos un uh, kautuvēs līdz 12 stundām. Tagad mēs runājam par regulu. Humanitārie jautājumi ir viena lieta, dāmas un kungi, bet šis te finanšu arguments varētu būt pats svarīgāks šeit. Ilga pārvadāšana nozīmē papildus izmaksas un uh, tas arī dzēn uz augšu gaļas cenas, un es domāju, ka tam vajadzētu būt argumentam, lai samazinātu šo te laiku, saīsinātu laiku, kur dzīvnieku pavadu pārvadājot. Paldies! Paldies, un tagad uh, zaļo grupas vārdā Šlīterkungs, trīs minūtes. Paldies, priekšēdētāji, attīstība un attīstības līmenis civilizācijā. To var vērtēt tādā veidā, uh, kā tiek aizsargāti visneaizsargātie šīs civilizācijas daļas. Un ja mēs to vērtējam pēc tā, kā mēs apaļamies ar mūsu dzīvniekiem, tad mēs joprojām sevi varam saukt par barbariem. Kad mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalību valsti pirms 15 gadiem, tad uh, notika debates Zviedrijā uh, par uh, dzīvnieku aizsardzību, kā šo situāciju var uzlabot. Un tad tika pieņemta šī regula 1.2005. Nosacījumi dzīvniekiem nav uzlabojušies. Tika teikts, ka uh, tagad viss būs labāk un tagad uh, šī situācija uzlabos, uzlabosies, tagad viss smagās mašīnas tiks vairāk pārbaudītas un uh, viss būs daudz labāka situācija. Uh, komisija es gribētu arī aicināt uzlikt soda naudas tām dalībvalstīm, kas nav izpilduši nosacījumu, cik kontrolas tiek veiktas, vai tiek ievērot nosacījumi lielākajā gadījumā atbildi ir nē, diemžēl nē. Eh, Cipriano, Cipriano šeit mums ir teicis, devis piek, eh, piekrišanu. Eh, Tika teikts, ka pirms sasākuma beigām mēs pat atgriezīsimies, ja būs nepieciešams, bet tas ir nepieciešams. Pastāv arī viedoklis par šim, šo situāciju. Lielākā daļa dalību valstī, kas ir mazas, varbūt nemaz nevajag šos 24 stundu dzīvnieku transportus. Ir vajadzīgas, vajadzīga jaunas normas. Uh, par eh, jautājumu, kā tiek kauti dzīvnieki. Cik daudzi no jums šeit klētesošajiem būtu apmierināti, ja jums būtu 24 stundas eh, tiešām jāuztur uz kaut kāda ļoti šaurā tāpā, tas ir ļoti šauri, tad, kad ir paliek pārvadāti dzīvnieki, un kurš, gan, kurš dzīves radījums gan gribētu šādā situācijā tikt pārvadāts. Es patiešām gribētu aicināt uh, lauksaimniecības ministrus, lai viņus vestu no Briseles uz Luksemburgu tādā pašā situācijā kā dzīvnieki. Tad viņi droši vien piekristu mainīt šos likuma normas. Šeit tika runāts arī par izmaksām. Lielākās izmaksas, kas rodas, ir izmaksas uh, par vidi un par uh, dzīvnieku ciešanām, ko tie piedzīvo. Bet uh, ir arī gaļas sliktā kvalitāte. Uh, jo, ja dzīvnieks, kuram klājas slikti, eh, viņš eh, no tā dzīvnieka var iegūt arī sliktāku gaļu. Tas nozīmē, ka visa šī aprite tiek iesaistīta. Padomājiet arī par zemniekiem, kas ir darījuši visu, lai uzaudzētu labus dzīvniekus, un tad beig beigās noslēguma fāzē tas viss tiek izjaukts. Mums noteikti ir jāpanāk labāki. Uh, nosacījumi. Es nezinu, kā mēs varēsim veikt vēlēšanu kampaņu, ja mēs, ja mēs ne, nepanāksim labāku priekšlikumu, komisijas priekšlikumu, kā mēs parādīsim, kā beidzot uzlabo situāciju. Paldies, uh, gojas vārdā Homa kungam, divas minūtes vārds. Jā, paldies, priekšādātē kungs, sākotnējais punkts šajā diskusijā ir uh, tāds, ka dzīvnieki ir dzīvojoši un jūtoši individi. Dzīvnieki jūt sāpes, stresu, ciešanas tieši tāpat kā mēs cilvēki. Mums tas ir jāņem vērā, ja mēs pieņemam likuma normas. Līdz šim gan tas nenotiek. Arvien vairāk dzīvnieki Eiropas Savienībā tiek transportēti. Tas ir tiešais iekšējā tirgus sekas. Iekšējais tirgus noved pie lielākas specializācijas. Dzīvnieki tiek kādā konkrētā vietā uzraudzēti, kaut kur citur tiek kauti, un arī gaļa tiek transportēta vēl uz kādu trešo vietu. Darību valstis nedrīkst pat aizliegt dzīvnieku pārvadājumus ar dzīvnieku aizsardzības argumentiem, un to tādu situāciju nevar pieņemt. Kādas Zviedrijas pētījums eh, parāda, cik daudz dzīvnieku Eiropas Savienībā tiek pārvadāti pāri robežam. Eiropas Savienības 15 valstīm tiek konstatēts, ka tie ir 22 tūkstoši četrkājainie dzīvnieki. Zirgi, govis un citi. Un vēl 500 miljārdi putnu. Tie ir skaitļi, kas raksturo Eiropas saimnieks 15 valsts. Tad varētu iedomāties, ka, protams, šis skaitļi daudz lielāks attiecībā ar 27 valstīm. Es gribētu jautāt komisijai, kad beidzot būs šī jaunā direktīva par jauno eh, dzīvnieku transportu. Kebrāno kungs jau teica, ka šajā sasaukuma laikā tas vēl tiks risināts, komisija apstiprina, ka ir šis augstā, uh, augstāka robeža astoņas stundas, kā to prasa parlaments. Vēl viens jautājums uh, jums, Špidliskungs. Jūs teicāt, ka piecas dalība valstis vēl nav iesnieguši savus ziņojumus. Tas, protams, ir patiešām šokējoši. Es labprāt dzirdētu arī no komisijas, ko tad jūs darīsiet ar šiem ziņojumiem, kas nāks no dalību valstīm. Vai jūs veiksiet analīzi? Mēs parlamentā labprāt redzētu ziņojumu, komisijas analīzi par šiem iesniegtiem ziņojumiem, kur viss tiktu sastatīts, salīdzināts, kur būtu skaidri priekšlikumi izstrādāti pasākumi, kā var uzlabot dzīvnieku pārvadājumus. Es no jums labprāt to dzirdētu, vai būs direktīva ar uh, šīm, uh, šo stundu skaitu, ko iesaka parlaments. Paldies. Paldies. Un uh, tālāk Inda grupas vada Blomkungam vārds. Well, Priekšsēdētāji, ir tiešām ļoti interesanti šeit eh, klausīties šīs debats. Lielākā no problēmām, kas mums ir, īpaši apvienotajā karalistē, ir šī milzīgi stulbā uh, Uh, likumdošanas uh, lavīna, kas nāca pār mūsu lopkautuvēm pirms kāda laika. Un tas uh, noved pie tā, ka dzīvnieki tiek transportēti ilgāk. Mans radinieks ir lopkāvējs un miesnieks, un uh, viņš uh, redzēja, ka uh, daudzi uzraugi, viens otru uzraugot, apmeklēja viņa darba vietu, un tāda ir tā vaiprātība, ar kur mums ir jārēķinās tagad pēc šiem noteikumiem. Uh, Tas nozīmē, ka pārvadāšanas laiki eh, cūkām un citiem dzīvniekiem ir aizvien ilgāki, dzīvnieki tiek vesti pāri visai Anglijai uz lopkautuvēm, un par to mums ir jārunā, tas mums ir jārisina. Un es eh, runāju arī par zirgu pārvadāšanu. Mans eh, kolēģis Farečkungs saka, ka esot valstis Eiropas Savienībā, uh, kuras uh, uzskata, ka zirgu gaļu var ēst. Es tiešām uh, to uzskatu par nepieņemamu. Anglis nekad nēstu savus zirgus, tad jau var ēst arī savus bērnus. Tātad šeit ir milzīgas kultūras atšķirības starp mums un citām valstīm šajā savienībā. Paldies! Skriti, Paldies, un tagad Alister kungs pie politiskajām grupām un nepiedarošā vārdā, lūdzu. Priekšsēdētāji. Pēc šīs runas nav viegli uzstāties. Ļaujiet man pateikt, ka man nav nekādu problēmu ar efektīviem noteikumiem, kas attiecas uz dzīvnieku labturību, bet mani uh, aizvien vairāk satrauc tas, ka mēs uh, esam tādā nebeidzamā ritinī, ka mēs uh, Eh, stingrus noteikumus pieņemsim lauksaimniecībā, ka eh, tie būs tik stingri, ka tā nevarēs veiksmīgi darboties. Un eh, es tiešām redzu, ka šādas pazīmes parādās pēc komisijas konsultācijām par maksimālo pārvadāšanas laiku un blīvumu. Komisija cenšas panākt eh, savu un īstenot 2005. gada regulu, bet eh, mazāk kā divi uh, gadi pēc tam ir pagājuši, un tagad viņi cenšas uh, šo te atkārtojamību novērst šam astoņu stundu ierobežojumu. Un es varu teikt, ka Ziemeļīrijas manā vēlēšana apgabalā tas būs ļoti kaitējoši, jo mēs eksportējam dzīvniekus. Uh, un līdz ar to viņiem ir jātiek pārvadātiem pa jūru. Un ja var būt tikai viens eh, periods, astoņas stundas, tad tas ir pilnīgi nepiemērojami un eh, nepieņēmami. Ar to nepietiek. Un man vajadzētu atgādināt, eh, gribētu atgādināt parlamentam, ka tas neatbilstu tiem ilgajiem periodiem, ko piemēru Ameriku dzīvnieku pārvadāšanā, mēs ļoti labprāt no viņiem importējam gaļu. Un kāpēc tad mūsu uh, lauksaimniekiem būtu uh, jābūt citiem noteikumiem? Un man jāsaka, ka mums vajadzētu uh, atteikties no šīs te uh, apsēstības ar pārāk stingriem noteikumiem. Paldies! Prima di proseguire il dibattito, se mi è Paldies, un turpināsim debates. Ja jūs man ļausiet, gribētu izteikt vienu uh, piezīmi, lai nomierinātu Blūma kungu, kas attiecas uz uh, zirga gaļas lietošanu Eiropas Savienībā. Daudzās Eiropas valstīs zirga gaļa uh, ir pārtiks produkts, bet uh, tur arī nav tā, ka cilvēki būtu gatavi savu zirgu gaļu ēst. Tātad tur jau tomēr ir tāda nianse. Visā citādi turpināsim ar debatēm. Tagad vārds Jēglas kundzei trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Komisāra kungs, dāmas un kungi, kolēģi, mēs diskutējam par jautājumu, par kuru var ļoti ātri redzēt, ka no vienas puses tas ir ļoti emocionāli, no otras puses tā ir ļoti konkrēta realitāte. Uh, Es gribētu īpaši uh, mūsu priekšsēdētājiem par šo jautājumu pateikties. Eh, šis jautājums bija ļoti svarīgs. Nevis tādēļ, lai eh, transportētu emocijas, bet ļoti skaidri uh, jautāt, kas ir noticis, komisāra kungs? Kā šīs lietas, kuras ir noteikušas, kā tās var pierādīt, kādi pierādījumi jums ir, kādi skaitļi jums ir. Jūs nosaucāt pāris skaitļus, bet esmu cieši pārliecināta, uh, ka dalība valstīs ir eh, vēl arī daudz vairāk atšķirību, nevis, eh, eh, ka tā atšķirība, ka viena valsts ir iesniegusi ziņojumu un otra nē. Kā tas viss tiek īstenots, kā šī ilgie pārvadājumi tiek kontrolēti, kurās dalība valstīs, kādā veidā tie tiek kontrolēti. Vēl viena ļoti liela problēma, manuprāt, par to vajadzētu steidzam diskutēt. Tās ir problēmas, kas rodas uh, tādā veidā, ka mēs lauksaimniecības jomu aplūkojam gluži vienkārši kā ekonomikas jomu, kā tādu to mēs esam definējuši. Un mēs šīs lietas varbūt uh, uh, uzskatām par vienādām, kuras īstenībā ir atšķirīgas, piemēram, kāda profesionāla izglītība ir, uh, kāda lauksaimniekam ir jāpūst izglītība transporta jomā, pie kā viņš to var mācīties, kā viņš to var pierādīt šo izglītību kā viņš lai pierāda šo kompetenci. Proti, lauksaimnieks ir izglītots un viņš audzē dzīvniekus. No nu, otras puses ir eh, transportētājs, kas pieņem darbā šoferi, kas varbūt, ka vispār nekad vēl nav strādājis ar dzīvniekiem. Tās ir divas lietas, kuras īstenībā nevajadzētu vienādot. Bet mēs tās esam samērā vienādojuši. Otra lieta, kur var novest pie ļoti lielām problēmām, ir, ja kāds lauksēmnieks, ja viņš ved pats savu teļu tad viņš to var darīt līdz 50 kilometriem. Nu, atļaujiet man tagad pateikt, jā, mums patiešām vajadzētu steidzami padomāt, kā mēs mazākas lopkautuves, kā mēs varam padarīt viņai iespēju, radīt iespēju strādāt ekonomiski, tā, lai vispār nebūtu vajadzīgi konkrētajā gadījumā transporti. Uh, Tātad viņš drīkst 50 km uh, savus teļus pārvadāt. Ja viņš paņem līdzi kaimiņa teļus, tad tas kļūst par problēmu. Par to vajadzētu padomāt, vai šie 50 km robeža ir pareiza robeža, vai varbūt šeit arī varētu paraudzīties uz lopkautuvēm un, un uh, paskaties, kā situācija ir attīstījusies. Lauksaimnieks drīkst pārvadāt zirgu hobija mērķiem brīvā laika mērķiem, nekāda problēma, bet ja viņš to dara tirgu, tad šī regula ir spēkā un tad ir jāvēro regulas nosacījumi. Šis jautājums, dāmas un kungi, komisāra kungs, tie ir jautājumi, kurus mums vajadzētu atbildēt nākamajās debatēs un par to diskutēt. Paldies! Nākamais runātājs Kapulas Santoš. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Runājot par uh, dzīvnieku pārvadāšanas apstākļiem, tas ir tāds jautājums, kā uh, Nēls Pāriš un citi kolēģi jau pamatot teica, ka ir jāskata kā civilizācijas un vērtību jautājums. Ierobežojot uh, šo te dzīvnieku ciešanas, ir, uh, tā ir daļa no mūsu civilizētajām vērtībām. Mēs vēlamiem e, noteikt e, e, labus pārvadāšanas apstākļus dzīvniekiem viņu pēdējā braucienā, bet ir zināma cena maksājama par šiem te apstākļiem, un šīs papildus izmaksas var kropļot konkurenci Eiropas Savienībā. Tas tie varbūt ir reģioni, kuri nevar eh, savu reģionu apgādāt ar eh, vajadzīgiem produktiem, un Portugāla varētu būt piemērs. Un līdz ar to mums eh, parādās tādām citām valstīm ir priekšrocības salīdzinājumā mums konkurencē jo viņiem ir vieglāk pārdot savas preces, un līdz ar to viņi var radīt vairāk darba vietas, un viņiem ir lielāka pievienotā vērtība. Tā tad ir pilnīgi attaisnota eh, tas, ka komisijai pēc iespējas drīzāk mums būtu jāsniedz detalizēta analīze ne tikai par tiem veidiem, kādā, eh, kādos tiek piemēroti noteikumi, bet arī par ekonomisko un finansiālo ietekmi uz attālākajiem reģioniem, eh, kādus nes šie noteikumi. Es domāju, ka komisijai vajadzētu mums uh, sniegt pēc iespējas visaptverošāku atbildi, pēc iespējas drīzāk. Paldies! Pusotra minūtu Murko kundzei lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! dzīvnieki tiek pārvadāti caur Sloveniju ļoti lielā skaitā, galvenokārt no Austruma Eiropas uz Itāliju. Uh, Un saskaņā ar mūsu veterinārās iestādes pieredzi, uh, piemērojamā Eiropas likumdošana ir ļoti ap, visaptvaroša, bet arī ļoti sarežģīta un uh, grūti ieviešama. Uh, lielākās problēmas izskatās ir pārbaudēs, jo pēc uh, iekšējo robežu atcelšanas ir ļoti grūti pārbaudīt, vai šoferi ir ievērojuši atpūtas laiks vai nē un uh, Slovēnijas uh, teritorijas uh, uh, platības dēļ mums nav vajadzīgi pašiem savas atpūtas vietas, uh, bet mums ir vajadzīgs vienots Eiropas risinājums. Paturot prātā šo te um, situāciju, kāda pastāv ar dzīvnieku pārvadāšanu Eiropas Savienībā, 2005. gada uh, regula būtu jāpārskata. Uh, Un tā ir iespēja mums visiem. Pārvadāšana cieši saistīta ar attieksmi pret dzīvniekiem pirms kaušanas, un es piekrītu tiem kolēģiem, kur uzskata, ka nav nekādu iemeslu ļaut dzīvnieks transportēt ilgāk par astoņām stundām. Tāpēc es atbalstu šai maksimālā limita ieviešanu. Uh, un varētu izmantot arī eh, mobilās eh, lopkautuvus. Paldies, Apalavs kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Dzīvnieku pārvadāšanas jautājums ir ļoti nozīmīgs, un es domāju, ka arī saistīta informācija ir svarīga. Mums ir jāuzsver tas, ka liela daļa no patērētās gaļas uzturā. Eh, ka, netiek pār, pakļauts tieši tai, tām pašām regulām. Un mums ir jādomā par dzīvnieku labturības eh, noteikumiem, arī par dzīvnieku kaušanas noteikumiem, taču šie ļoti bieži šie noteikumi netiek ievēroti dalībvalstīs. Bieži vien mums ir dalībvalstī strā... Eh, dalībvalstīs problēmas jau ar strādājošo tiesībām, nerunāsim pat par dzīvnieku labturības tiesībām. Un it īpaši Eh, tas ir vērojams vairāk eh, MVU nekā lielos uzņēmumos. Mēs zinām, ka ir daudzas instances, kurās tomēr dzīvnieku, dzīvnieku labturība netiek ievērota. Paldies, nākošais runātājs Sinots kundze uz vienu minūti. Paldies, komisāri, paldies, priekšsēdētāji. Eh, dzīvnieki ir jāpārvādā, lai nodrošinātu viņu drošību un labturību Eh, Dzīvnieku uzskat, dzīvnieks biedē jebkurš motorizēts transporta veids. Un tad, kad mēs pieņemam regulas drošībai, mēs mēģinām ņemt vērā laiku un attālumu. Tas ir pilnīgi dabiski, taču pārāk vienkārši, piemēram, īrijas gadījumā, kas, es vēlos atgādināt, ir sālā. Uh, un arī ļoti nozīmīgi dzīvnieku eksportētāji. Laiks un attālums šķērsojot ūdeni, kas nodala mums no kontinenta un no kontinents tirgiem, nevar tikt uzskatīt par absolūtu lielumu. Mēs esam dzirdējuši ieteikumu par 8 stundām, taču ir nepieciešams vairāk nekā 8 stundas, lai iekrautu kuģi. Uh, peltlīdzekli un to nogādātu pāri ūdens šķirtēm vai ūdens krātuvēm. Un es vēlos vēlreiz norādīt, ka jāņem vērā ne tikai laiks un ne tikai attālums, ja tīpaši ir izgadījumā. Paldies, nākošais runātais Skenārdī kundze uz divām ar pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! lai gan regula par dzīvnieku pārvadāšanu ir stājusies spēkā jau 2007. gada janvārī, man šķiet, ka dalība valstis tomēr nav e, iztenojuši savus pienākumus un nav iesniegušas gadu pārskats. Tāpat arī globāla analīze ir nejaušas izvēles, ļoti, ļoti daudz elementi ir iztrūkstoši, lai veiktu inspekcijas. Dzīvnieku aizsardzības asociācijas locekli un dzīvnieku labturības asociācijas locekli, mani šie jautājumi īpaši nodarbina. Eh, organizācijas cīnās jau desmitiem gadu, lai tikai beidzot 2007. gadā būtu pieņemta direktīva, kurā mēs redzam tomēr, ka eh, dalība valstis eh, izrāda nepārāk daudz labās gribas un pārāk lielu vaļību. Mēs apzināmies, ka inspekcijas un kontrolas netiek īstenotas. Mēs, mēs zinām eh, lo, eh, nokaušanas vietas, audzēšanas vietas, pārvadāšanas vietas. Eh, kur tad īsti ir problēma? Manuprāt, mūsu laikā ir svarīgi, ka sabiedriskā doma iz, izturs aizvien jūtīgāk un pilnīgi pamatoti pret šiem nosacījumiem, vai tas attiektos uz audzēšanu, vai pārvadāšanu, vai nokaušanu. Dalību valstīm šie jautājumi ir jārespektē. Un tā kā man man ir dots vārds, es gribētu teikt dažus vārdus par transportu, ka ir pilnīgi nepieciešams ņemt vērā tādus jautājumus papildus eh, transporta ilgumam, kā vietējos eh, klimatiskos apstākļus. Piemēram, 8 stundas Nīderlandē pavasarī nav salīdzināmi eh, ar pārvadāšanu vasaras vidū tādā valstī kā Grieķija Varbūt šajā gadījumā būtu jāpiemēro nakts pārvadāšana. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Nākošais runātājs Magīnes kundze uz trim minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Lik likumdošanā mēs skatāmies eh, un domājam par jauniem noteikumiem dzīvnieku pārvadāšana. Esošā regulas tā spēkās tikai 2007. gada janvārī. Un Mēs varbūt eh, naivi cerējam, ka pilnīgi viss šajā regulē būs spēkā sākot ar pirmā, pirmo tās spēkā esamības dienu. Eh, un tomēr jāatzīst, ka šī regula uzliek lielas prasības dalībvalstīm. Eh, taču Nils Perišs, lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs, pilnīgi pareizi norādīja, ka mēs vēlamies redzēt, kā šī regula strādā, taču mums ir jāpārliecinās, kā tā tiek ieviest, jo mēs esam norūpējušies par to, kā dzīvnieki tiek pārvadāti Eiropas Savienībā ir paveikts ļoti liels darbs, lai ieviestu šo regulu, sākot ar pirmo dienu gan pašā nozarē, gan uzraugošajos sektoros. Licencēti operatori ir investējuši lielus līdzekļus, lai uzlabotu savus pārvadāšanas nosacījumus, lai varētu nodrošināt apmācību un nepieciešamās kompetences Taču ir jāizredz, ka ir ļoti daudz e, kursu vadītājiem, kuri pārvadā e, lielopus, e, mājputnus, cūkas, citus mājdzīvniekus. Jānorāda, ka regula attiec tikai uz dzīvnieku pārvadāšanu, kas ir saistām ar ekonomisku aktivitāti, un es esmu nobažījusies, ka mēs neņemam vērā e, mīļdzīvnieku labturību. E, jo ļoti bieži šajā frontē daudz kas ir iztrūkstošs. Mēs esam domājuši tikai par lauksaimniecību un ekonomisko aktivitāti, un es domāju, ka visumā, visumā noteiktie standarti dzīvnieku pārvadāšanai ir e, piemēroti dzīvnieki, ir jāpārvadā tādos apstākļos, lai tie nonāktu galā labā stāvoklī. E, taču Eh, problēmas ir ar neregulēto sektoru, un eh, uz to mums ir jāvērš uzmanība. Eh, kas tad ir palikuši ārpus iekavām un kā mēs varam šos jautājumus risināt? Runājot par 8 stundu noteikumu laika ierobežojumu, ir tik tiešām problēmas, lai šo regulēju ieviestu, jo daudzas dalībvalsts, tajā skaitā īrija, apzinās, ka mums ir nepieciešams pārvadāt dzīvniekus il uz ilgāku periodu nekā 8 stundas un es nevaru piekrist tiem, kur vēl samazināt pārvadājumu laiku, taču es vēlos, lai dzīvnieku labturība kļūtu par prior prioritāti. Dažkārt es e, vēlos norādīt, ka dzīvnieki ceļo labās, labākos apstākļos nekā e, cilvēki es gribētu sacīt, ka nav jāpieņemam jauni noteikumi, mums jau tā ir pārāk daudz, taču mums ir jāpārliecinās, ka nozar tos īsteno ievieš, taču attiecināsim tos uz pilnīgi visiem, un Eh, tos, kuri neievēro, nepieļausim strādāt viņam sistēmā. Paldies, nākošais runātais Evans kungs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsētātājs, gribētu apsveikt Pārišu kungu par to, ka šis jautājums ir izvirzīts eh, priekšplānā, neraugoties uz mūtu politiskajām atšķirībām un domstarpībām. Un es domāju, ka ir ļoti saprātīgi šādi jautājumi uzdot. Un, Mums ir nepieciešama, lai šī regula tiktu pieņemta, lai tā vainagotos panākumiem, lai tā tiktu ieviesta viscaur. Un es nevaru piekrist atsevišķiem kolēģiem, kuri runāja šorīt. Stevenson kungs runāja par to, ka ilgāki pārvadāšanas laiki ir neizbēgami. Jensens kungs runāja par 24 stundu pārvadājumu. Tas nevienmēr ir nepieciešams. Un lauksaimniecības nozarē Alistair kungs varbūt uzdot jautājumu varētu pats E, sev pats. Mums civilizētai sabiedrībai ir jāskat uz e, visa šī doma par dzīvnieku pārvadāšanu ilgos attālumos un to nokaušanu. Īriem es gribētu uzdot jautājumu, kā tad varētu izvairīties no ciešanām, no, no stresa, e, no, no atūdaņošanās, no tā, kā Eh, pārvadāšana par, pa jūru var uzlabot eh, produktu kvalitāti eh, galā. Manuprāt, šādai pārvadāšanai nav nekādas jēgas. Es gribētu aizliegt šādu pārvadāšanu, lai varētu veicināt vietējo ražošanu, lauka ekonomikas, varētu veicināt mazos vidējos um, Uh, uzņēmumus un veicināt patēri, patērēšanu maksimāli tuvu audzēšanas un ražošanas vietām. Un es domāju, ka nākotnē mums ir nepieciešams pienācīgas, uh, pienācīga un realistiska ieviešana mūsu noteikumiem. Un es aicinu uh, sekotām, lai visas aģentūras policiju uz lielceļiem, lai pārbaudītu kravas automašīnas vai tās uh, īsteno pilnībā šīs regulas noteikumus. Paldies, nākošais runātājs Holas kundze uz vienu minūti. Komisāra kungs, vai komisija ir apsvērusi ietekmi uz veselību? Uh, kādu ietekmē šie te noteikumi neievērošana. Pārvadāšana, ilga pārvadāšana uh, rada stresu dzīvniekiem. Un tas nozīmē, ka tie ir uzņēmīgāki pret slimībām, jo īpaši tas attiecas uz zirgiem. Zinātniski pētījumi pierāda, ka viņu pārvadāšana uh, viņiem uh, noved pie tā, ka viņi saslimst ar zināmām slimībām. Un uh, daudzi dzīvnieki, kur tiek pārvadāti, tiek pārvadāti uz uh, lopkautuvēm. Uh, 320 miljonu katru gadu Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka uh, salmonelloze un citas slimības var vieglāk izplatīties. Tātad, tā kā šie noteikumi netiek pietiekami ieviesti un uh, pārvadāšana rada zināmu stresu dzīvniekiem, vai komisija ir plānojusi nāk klājā, balstoties uz uh, zināmiem uh, zinātniskiem pierādījumiem ar uh, kaut kādiem noteikumiem par maksimāliem pārvadāšanas laikiem. Paldies! Mr. Podkans. Paldies, tagad eh, Podkanska kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Cilvēku, dzīvnieku pārvadāšanas problēma, protams, ir ļoti svarīga un ir ļoti labi, ka mums ir šīs debatas atkal. Kaut gan es neesmu pieņ, apmierināts ar to, ka šie regula ir ieviešama. Uh, Esmu tomēr arī apmierināts, ka šīs debatas ietvaros mēs pievēršamies arī zirgu pārvadāšanai. Esmu apmierināts par to ne tikai tāpēc, ka pats esmu zirga audzētājs, bet arī tāpēc, ka es zinu, ka netiek ievērot standarti. Es kā zirga audzētājs jums varu pateikt, ka zirgs vienmēr saprot cilvēku, bet nevienmēr cilvēku var saprast zirgus. Uh, zirgi uh, eh, izjūt bailes, uh, uzticību, un viņiem ir citas emocionālas īpašības. Un man bija viens gadījums, kad bija ļoti slims uh, dzīvnieks, par kuru nevarēja parūpēties veterinārijā klīnikā bez viņa īpašnieku, un tad, kad īpašnieks ieradās, tad visu, ko ar to zirgu varēja darīt, kaut gan šis cilvēks vienkārši stāvēja blakus, vienkārši zirgs neusticējās veterinārārstam, viņam vajadzēja savu saimnieku blakus. Tātad tas parāda ļoti labi, cik svarīgi dzīvniekiem ir, lai viņi, tas, lai viņi neciest, un mēs kā cilvēki bieži vien to nesaprotam, ka um, slimi dzīvnieki. Uh, var kļūt arī agresīvi un par viņiem ir grūti pēc tam, ar viņiem ir grūti tikt galā. Bet tad, kad ir viņu saimnieks klāt, tad viss mainās. Tātad šeit ir runa par dzīvnieku labturību, par attieksmi pret viņiem tādā veidā, kas būtu piemērots. Paldies, Lāgens kundze, trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs atkal šeit parlamentā runājam par dzīvnieku transportu. Atkal mēs uh, no tā izdarām divus secinājumus. Pirmkārt, ka šodienas eh, likuma nosacījumi atpaliek no Eiropas parlamenta augstajiem mērķiem, kādie, piemēram, ir eh, mana eh, iepriekšējā um, uh, referenta ziņojumā, kurā bija no vienas puses šie uh, dzīvnieki, kas tiek kauti, un no, no otras puses otrs dzīvnieki, kas netiek vest uz kautuvēm. Jā, tā ir taisnība, ka šoferis vajadzētu izglītot un uh, vajadzētu visu uh, labāk vedu, bet to viss nepietiek. Un otrais secinājums, kuru mēs šodien atkal kontroli izdarīsim priekšēdētāja kungs ir tāds, ka kontrole ir šīs likuma normas ahilē papēdis. Eiropas kontrolas ir pārāk mazas un tas pārāk nacionāli organizēts. Ir nepieciešams steidzami veikt šeit jaunas vienošanās par pārobežu pārvadājumiem. Tad es esmu ieteikusi arī budžetā paredzēt vairāk līdzekļu, lai uzlabotu šo jomu. Komisija to noraidīja. Un tagad es atkal dzirdu no komisijas puses, ka tā šeit runā par dalību valstu ziņojumiem, ko tā pārbaudīs pie saviem rakstām galdiem. Vai nebūtu labāk, ja komisija patiešām varētu parūpēties par patiesu, patiesam Eiropas ad hoc kontrolēm ar Eiropas kontrolieriem? Citi uzlabojumi, kas ir obligāti nepieciešami pašreizējos likumos, ir labāku, labāku aprīkojumu nodrošināt, uzlabot labākus klimata nosacījumus īpašām dzīvnieku šķirnēm, un beigu beigās mums vajadzētu izmantot arī satelītu sistēmas. Ne tikai to, bet arī izveidot uh, pieeju centrālajai datubāzē. Kaut arī līdz šim par šo likuma normu patieso īstenošanu vēl nav nekāda patiesa Eiropas kontrola. Tomēr pienākuši noteikti signāli, piemēram, Austrijā, jo kontrolieri uz vietas teica, es redzu šeit ļoti daudz smagās mašīnas, kas, piemēram, tukšas brauc uz Poliju un eh, Čehiju, bet es nekad neredzu, ka tās pilnas tiek vestas atpakaļ uz Dienvidu Eiropu. Vai tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad automašīnas ir pilnas, tad eh, viņas brauc ap Austriju apkārt, jo varbūt ka Austrijā kontrolas ir stingrākas nekā kaimiņu valstīs. Manuprāt, tā ir norāde uz to, ka dalība valstis atšķirīgi piemēro šīs likuma normas. Viena cita problēma ir e, veterināra problēma, kas paraksta visus šos e, pavadzīmes. Šie e, Viņi kādreiz ir kļuvuši par tādiem kā zimolspiešanas, zimolspiešanas mašīnām. Viņi taču nevar 24 stundas būt, ka uh, Rumānija no Itālijas, uz Itāliju šis transports būtu šo šādu laiku periodu. Pēdējos kilometrus uh, ir. Uh, eh, Divā pus stundās 500 km zirgiem, divā pus stundas, tad taču nevar būt pēc šī plāna. Uh, vai varbūt, ka šie zirgi sēdējuši Ferrari mašīnā, tikai tad tas būtu iespējams. Un ir arī Eiropā transporti ar jauniem dzīvniekiem, piemēram, jauniem suņiem, tur vispār nav nekādu likuma normu. Es lūgtu komisiju tur kaut ko darīt, ir ļoti daudz mājas darbu, gan komisija, gan mums. Mēs priecājamies jau uz nākamajiem komisijas priekšlikumiem, kuriem patiešām vajadzētu būt eh, pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Līnas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies. Es eh, pievērsīšos galvenokārt zirgu transportam kā citi kolēģi. Tagad ir pierādījumi, kas parāda, ka Eiropas Savienības noteikuma mērķis ir aizsargāt zirgus eh, pārvadājot, bet uh, viņi tomēr cieš un uh, tiek uh, pārvadāti uh, ļoti nepiemērotos apstākļos, saspiesti kā uh, siļķis bunģā, un dažkārt uh, zirgi tiek pārvadāti tūkstošiem jūdžu bez ūdens un pārtikas, un viņi gūst ievainojums vai arī pat mirst. Vai komisijai ir kaut kāda informācija par to, cik pārkāpumi ir veikti, cik prasības ir iesniegtas tie, tiesā par šīs regulas neievērošanu kopš 2007. gada 1. janvāra, kad tā stājās spēkā. Vai Eiropas Savienības noteikumi par GPS tiks ieviesti Eiropā? Un vai uh, ir kāds veids, kā indivīdi var iegūt uh, datus par uh, dzīvnieku pārvadāšanu dalību valstīs? Es zinu, ka komisija ir šāda pieeja datiem, bet indivīdiem tādas pieejas nav. Es gribētu lūgt atbildēt uz šiem ļoti konkrētiem jautājumiem. Paldies! Mr. Dover. Paldies, tagad Dover kungs, trīs minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, man ir prieks, ka varu izteikties par šo ļoti svarīgo jautājumu šorīt, un es gribētu uzsvērt to, uh, cik uh, Anglijas ziemeļa rietumiem ir svarīga dzīvnieku pārvadāšana, un kā Pariškungs teica, uh, Eh, mēs eh, būtu par to, lai eh, pēc iespējas tuvāk viņa audzēšanas vietai lop tiktu kaut un pēc tam tiktu pārvadāta gā gaļa bet eh, mums ir daudz eh, zirgu un dažādu citu dzīvnieku mūsu reģionā, un tie tiek pārvadāti. Es biju 18 gadus eh, savā valstī parlamentārietis, un šī problēma aizvien un aizvien tika pieminēta, par to runāja ar mani vēlētāji, un es esmu sapratis, ka pēdējos 10-20 gados situācija nav īpaši uzlabojusies. Un tāpēc man ir prieks, ka tiek iesniegt šāds notiskais jautājums, jo uh, 2007. gads bija pirmais gads un uh, būtu 2008. gada jūnijā jābūt uh, bijis ziņojumam. Es tiešām uzklausīju, ko komisārs teica, ka viņš skatīs uh, Uh, iespējas satelītu novērošanai, kādas būtu priekšrocības, bet, komisāra kungs, es gribētu jums teikt, ka ir tik daudz detalizētas uh, pārbaudas, kas ir iekļautas uh, ļoti pamatoti regulā, piemēram, tādas lietas kā um, dzīvnieku gatavība pārvadāšanai, pārvadāšanas prakse, pārvadāšanas veidi, tātad transporta līdzekļi, um, pārvadāšanas laika, atpūtas laiki. Uh, Eh, vietas eh, norādes, tātad maksimālā vieta dzīvniekiem vai minimālā. Bet šādas lietas mēs nevaram novērot eh, ar satelīta palīdzību. Tur ir vajadzīgs pārbauds uz vietas, un es tāpēc gribētu, lai būtu noteikts datums, kad komisija gatavojas iesniegt savus priekšlikumus. Un uh, lai uh, varētu ieviest regulu, jo pēc iespējas ātrāk kaut kas tiks darīts, lai uzlabotu situāciju, jo labāk. Ir tiešām nepieņemam, ka šie ilgie pārdēlšanas termiņi dzīvniekiem ir jāpacieš pēdējās viņu dzīves dienās, patērētāji uh, vēlas uh, redzēt, uh, tāpat kā viņi vēlas pirkt um, brīvā dabā audzētu putnu gaļu Mēs gribam redzēt, lai pret dzīvniekiem ir piemērotā tieksme, un viņi ir gatavi maksāt papildus, varbūt maksāt vairāk par gaļu, zina, un tai pašā laikā zināt, ka viņiem ir bijuši labi dzīves apstākļi. Paldies! Paldies, Dovera kungs! Tagad viena minūte pojamo kungam lūdzu. Kiitoksia, herra puhemies, arvoisa komissaari, ja kiitoksia. Paldies, priekšēdētāja kungs, komisāra kungs Paldies eh, Periškungam par šiem diskusijām. Tas ir ārkārtīgi būtiski, ka dzīvnieku labturība pārvedēm laikos tiktu nodrošināta. Komisija ir jānodrošina, ka regulas īstenošana un kontrola Eiropas Savienībā notiek vienotā veidā. Eiropas Savienības eh, likumnormas eh, dzīvnieku pārvadājumos ir ļoti stingri noformulētas problēmas, kas atkal un atkal tiek konstatētas, ir pārkāpumi, būtiski pārkāpumi pret kopienas tiesībām. Pašreizējās normas, ieskaitot uh, detalizētās uh, nosacījumus, ir pietiekamas, ja tā notiek nepieciešamās kontrolas un ja transporta līdzekļi ir eh, nodrošina labu kvalitāti, lai tur būtu uh, tiešām arī eh, šis, šis klimats nodrošināts eh, transportā, arī šoferiem jābūt izglītotiem, ir jābūt nacionālajiem transporta likuma normām. Daudzās arī valstis tā jau ir. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka esošies dzīvnieku pārvedājuma nosacījumi tiktu piemērot visā Eiropas Savienībā, ka visi pieredzi ir jāņem vērā, pirms tiek izstrādāt jauni likuma teksti. Paldies! Paldies! Paldies, kolēģi! Un tagad mēs pāriem pie e, brīvā mikrofona procedūras, un lai gan norma būtu nevairāk kā piecas personas, tā kā mums ir nav pārāk liels laika trūkums, ir pietiekošais ir septiņi kolēģi, tad mēs varēsim dot vārdu visiem septiņiem kolēģiem. Protams, aizvien katram paliek tikai viena minūte. Vispirms ir vārds eh, Šerhūbers kundzei šajā brīvā mikrofonā. Priekšādētāja komisāra, cienījamie kolēģi, kopiena var pozitīvi sadarboties tikai tad, ja visi pieturas likuma normām tieši zemnieki un lauksamnieki piešķir augstu prioritāti tam, ka dzīvnieki tiek pārvedāti tādā veidā, lai pēc eh, kaušanas tiktu iegūta ļoti laba gaļa, pēc iespējas mazāka stresa ietekme un lai šo gaļu varētu izmantot mūsu patērētāji. Melnās avis ir jāliek pie kauna staba, jo šie pārkāpumi, tos nevar pieņemt un eh, to tie pauž nelabu slavu par veselu ekonomikas jomu. Uh, Dāmas kunga, vajadzētu šeit uzlabot nosacījumus. Es ceru, ka mēs e, nonāksim pie šādiem secinājumiem un ka mēs, e, mums būs pieejama arī zinātniskas atziņas. Komisija gribētu aicināt, ka importi no trešajām valstīm tiktu, e, lai uz to attie, attiektos tādā pēc pašas normas, kā arī Eiropas Savienības. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Korbekungs. Paldies! Es domāju, ka šīs debats ir parādījušas tos, ka ir vismaz ļoti daudz šaubu par to, kā darbojas pašreizējā likumdošana, vai tā tiek pienācīgi ieviest un īstenot visās dalībvalstīs, un pat par to, vai tā vispār var tikt ieviest un īstenot, vai to maz ir iespējams izdarīt. Ja Eh, mēs runājam par starptautisku dzīvnieku pārvadāšanu. Es domāju, ka mums ir jāskat jautājums par to, vai vajag atgriezties pie domas par eh, astoņu stundu pārvadājumu bez izņēmumam, izņemot varbūt eh, jūras pārvadājums no īrijas, bet citādi nekādu citu izņēmumu un at atkāpju. Un, nu, kolēģi iespējams varbūt eh, vēlas zināt, ka ir izveidot jauna tīmekļa vietne www.8stundas.iebeitaurs.angļu eh, eh, valodā EU e un tie deputāti, kuri skatās, klausās šīs debatas un sekotām internetā, iespējams vēlas apmeklēt šo tīmekļu vietni. E, wiele dzisiaj powiedzieliśmy o humanitaryzmie. Kungi, mēs esam runājuši par to, kā mums ir jābūt humāniem mūsu pieejā, cik svarīgi ir dzīvnieku pārvadāšana. Es domāju, ka šī diskusija virzās pa pareizo ceļu un ir ļoti nepieciešama, taču es gribu vērst uzmanību uz to faktu, ka mēs uh, pat ja ejam pa pareizo ceļu, mums nevajadzētu veidot un radīt papildus mākslīgus nosacījumus un prasības lauksaimniekiem. Es domāju, ka mēs varam no tā izvairīties, un es aicinu komisiju un visus pārliecināties, ka tas ir saprātīgs projekts un ka tas nekļūst par kaut ko ārkārtīgi smagnēju. Tāpat arī es ticu, ka ja mēs visi runājam par to, cik svarīgi ir šie risinājumi un apstākļi, tad es gribētu aicināt visus pārliecināties un rīkoties tā, lai mūsu attieksme būtu pārāk vieglprātīga, un es gribētu, lai eh, visas dalībvalstis saņemtu vienlīdzīgu attieksmi. Paldies, un nākošais runātājs ir Dumitriju kungs. Domnule președinte, domnule Cornelius. Priekšsēdētāji, komisāra kungi, dargie, kungs, dargie eh, kolēģi. Eksperimenti ar dzīvniekiem ir ārkārtīgi nozīmīgi bioloģiskajā un medicīniskajā izpētē, un šajos apstākļos ir jāvērš ļoti liela nozīme tiem dzīvniekiem, kas tiek izmantot zinātniskajos pētījumos. Uh, Un Eiropas Savienībai būtu jārāda piemērs runājot par šo dzīvnieku audzēšanu un uzturēšanu. Eiropas eh, komisijas direktīvā šajā sakarā ir pieņemta jau pirms 20, vairāk nekā 20 gadiem, taču mēs redzam, ka aptuveni 235 miljoni dzīvnieku ir tikuši izmantoti eksper eksperimentos un vairāk nekā 12 miljoni laboratorijās. Dzīvnieku labturībai ir jākļūst par Eiropas Savienības prioritāti. Dzīvnieku tirdzniecība, eh, pārvadājums, eh, dzīvnieku nokaušanas apstākļi, pārvadāšanas apstākļi. Mums tas viss ir jāīsteno ņemot vērā un respektējot starptautiskos likumus, lai varētu izvairīties eh, maksimāli no šo uh, dzīvnieku sliktas turēšanas. Paldies! Nākošais runātājs. Uh, Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisārkungs, dārgie kolēģi. Es pārstāvu jauno dalību valstī, Rumāniju, un eh, par to, ka jāstiprina atbildīgo lēmēju iestāžu loma, kuras atbild par dzīvnieku labturību un tā ieskaitā arī par dzīvnieku labturības jautājumiem. Ir ļoti grūti sanitārajām un veterinārajām lēmēju iestādēm Rumānijā kontrolēt dzīvnieku pārvadājumu nepiesaistot policiju un e, tās nav tiesīgas apturēt e, transporta līdzekļus. Otrs jautājums. Rumānijā e, šāds, šāda pārvadāšana ir jāskat kā atsevišķs temats, un tāds arī būtu jāpatur. Un vēl viens jautājums ir tas, ka vajadzētu domāt par inspekciju un ziņojumu kapacitātēm. Uh, Šiem ziņojumiem ir jāgarantē tas, runātājs tiek pārtraukta. Ar Avrilu Doila nākošā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka transporta līdzekļu kvalitāte un vadītāja iemaņas ir tikpat svarīgas, varbūt pat vēl svarīgākas nekā pārvadājuma ilgums divas stundas sliktos apstākļos pār pārliecīgu ātrumu ir Eh, daudz, daudz vairāk ietekmē labturība nekā 8 vai 10 stundas aprīkotā eh, kravas automašīnā, kas ir piemērota dzīvnieku pārvadāšanai un pārvadāšana uz lopkautuvēm aizvien ir nopietnas jautājums, un atsevišķas dalība valstis ignorē vai izvēlas ignorēt likumdošanu šajā jomā. Komisāri, vai jūs saņēmāt pagājušā, eh, vai jūs jūnijā saņēmāt ziņojumu no īrijas, vai šie ziņojumi ir pieņemami, pieejami internetā, un Vai katra dalībvalsts ir iesniegusi šādu ziņojumu? Lūdzu, atbildiet uz šiem jautājumiem. Paldies, Doilas kundze. Un E, pēdējais runātājs ir Sikierska kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Savienībai ir ļoti svarīga dzīvnieku labturība no viņu dzimšanas līdz pat lopkautuvei. Mēs zinām, ka ir iespējams novērtēt gaļas kvalitāti, uh, Um, vadoties pēc uh, dzīvnieku uh, turēšanas apstākļiem, un uh, tas ir svarīgi, lai mēs ieviestu šo regulu. Es zinu, ka dažkārt ir nepieciešams pārvadāt dzīvniekus ilgi, uh, lielos attālumos, un tur ir vajadzīgs ilgs laiks, tāpēc mums arī ir jāievēro šie attiecīgie noteikumi. Un ir ļoti svarīgi domāt par to, kāds būtu labākais veids, kā ieviest eh, šos noteikumus. Mums vajadzētu izvērtēt situāciju visās dalībvalstīs un atcerēties, ka tas nozīmē arī izmaksas, kuras galu galā būs jāsadz patērētājiem. Un eh, Pāriškungs. Uh, eh, Ļoti īsi lūdzu ar savu jautājumu jūs kā lauksaimniecības komitejas priekšsēdētājs. Jā, ļoti īsi. Gal galā es esmu jautājuma autors un pirms komisārs eh, izdara kopsavilkumu. Es tomēr gribētu jautāt. Eh, komisārs sacīja ka dalībvalsts vēl nav sagatavojuši ziņojumu. Es gribētu noskaidrot, vai komisija jau ir veikusi sākotnējo analīzi jau saņemtajiem ziņojumiem, un vai komisija uh, E, gatavo ziņojumu par regulu nākotnē. To mēs vēlamies zināt steidzam. Tāpat arī mēs e, gribam apzināties, kāda ir vislabākā prakse pārvadāšanā. Daudzas dalībvalstis e, ir pastrādājušas labi, lai ieviestu šo regulu, citas netik labi. Mums būtu nepieciešama pienācīga analīze un arī skaidrība par to, kā tāda būs pieejama. Paldies, un tagad mēs beidzam skatīt. Eh, šo jautājumu un noslēgumā vārds komisāram Špīdlam. Vážený pane predsedo. Priekšādātāja kungs, dāmas un kungi. Romiešu tiesības ir noteikušas, ka dzīvnieki ir savot lietas. Es atceros kādu likuma nosacījumu par eh, pārvadājumiem, kurā ir noteikts, ka vienā vagonā astoņi zirgi varbūt vai četrdesmit citi dzīvnieki. Tas nozīmē, vai 40 personas. Un manuprāt, kā šī konstatācija ka mēs eh, civilizācijas attīstību mēs, mums, mēs nonākam pie konstatējuma, ka dzīvnieki nav lietas, bet uh, tie ir būtnes, kas jūt un kurām ir atbilstošās tiesības. Manuprāt, eh, šo atziņu mēs jau tagad esam iestrādājuši likuma normās. Manuprāt, Eiropas Savienības likumi līdz šim ir formulēti tādā veidā, ka jebkurā gadījumā tas ir liels civilizācijas sasniegums, bet no otras puses diskusija parāda arī to, ka šīs likuma normas nav pietiekami konsekventi īstenotas un ka šeit jebkurā gadījumā var atrast iemeslus, kādēļ būtu nepieciešama uzlabojuma. Komisija piekrīt šiem vispārīgajiem konstatējumiem un komisija savā darbā centīsies turpināt uzlabot kontroles un situācijas novērtējumu. Un tādēļ mēs eh, tieši tagad atrodamies jaunu likuma normu izstrādes procesā. Mēs mēģinājām ņemt vērā visas jaunākās zinātniskās atziņas no dažādām jomām, jo tas, ko diskusija ļoti skaidri parādīja, uh, ir arī, cik ļoti sarežģīts un komplekss ir šis jautājums. Tā nav nekāda vienkārša lieta. Tas ir ļoti skaidri jāpasaka. Ir nepieciešami atsevišķi pasākumi, un tā būs atrisinās problēmas. Nē, tā tas nav. Tas ļoti sarežģīti. Un debata parādīja arī to, manuprāt, ka dzīvnieku aizsardzības koncepcija nav neizriet tikai no patērētāja aizsardzības praktiskajiem apsvērumiem. Patērētājiem un patērētāju aizsardzībai nav jau runa tikai par šiem patērētājiem, bet ir arī tas ļoti būtisks ētisks jautājums. Es gribētu atbildēt uz pāris konkrētiem jautājumiem. Tik uzdot ļoti daudz jautājumi, un, protams, mēs labprāt esam gatavi arī atsevišķiem deputātiem atbildēt arī vēl detalizēti uz tiem jautājumiem, uz kuriem tagad nepaspējuši atbildēt. Viens no jautājumiem, kurš tika uzdots attiecas uz eh, to, kuras valstis vēl nav iesniegušas ziņojumu. To jau es pirms tam teicu, bet tā kā tas tik būtisks jautājums, es vēlreiz atkārtošu to Kipra, Lietuva, Malta, Bulgārija un Luksemburga. Vēl nav iesniegušas ziņojumus. Citiem vārdiem sakot, īri, uz īriju tas neatiecas, jo īrija jau ir izpildījusi savu pienākumu. Debatēs kļuva, tik, tik uzdots arī jautājums, kā izskatās ar piekļuvi informācijai. Tur es varētu atbildēt, ka teorētiski ir iespējams eh, publiskot atsevišķos dalībvalstu ziņojumus. Regula to padara iespējamu, ka dalību valstis šeit var izteikt uh, uzticības iebildes. Uh, to neviena no dalību valstīm nav izdarījusi. Un uh, Es pieņemu, ka ja neviens neiebildies neko un neizteiks neusticību, tad uh, to visu varēs publiskot. Un tas būtu ļoti būtisks impulss, ierosme turpmākajām diskusijām. Gada ziņojumi komisijas un komisijas eksperti pārbaudīs un par labām tie tiek papildināti ar komentāriem, ko ir iesnieguši komisijas eksperti un pamatojoties uz to tiek pārbaudīts, vai regulas nosacījumi tiek ievēroti. Un arī citas likuma normas Eiropas Savienībā šajā jomā, vai tās tiek ievērotas. Tad par jautājumu. Par eh, turpmākajiem priekšlikumiem direktīvai par esošās sistēmas izmaiņām. Es jau teicu, ka komisija strādā pie šādiem priekšlikumiem un cenšas ņemt vērā arī jaunākos zinātnes atzinumus. Jautājums tika uzdots arī vēl. Vai pat labāk notiek arī pārkāpumu procedūra, divas šādas procedūras pat labāk notiek. Divas, trīs reklamācijas ir iesniegtas par Andalūziju, tātad no Spānijas, un uh, kopumā sešās dalību valstīs. 2008. gadā ir tikuši veiktas inspekcijas. Tie ir konkrētākie skaitļi, kurus es varu sniegt kā atbildus uz dotajiem jautājumiem. Dāmas un kungi, es labprāt gribētu vēlreiz noslēgumā jums pateikties par šiem debatēm. Tās bija visaptverošas debatas, skaļi parādīja, ka komisija un parlaments savos viedokļos viens otram ir ļoti tuvu. Un, manuprāt, tas ir ļoti labs signāls, lai sasniegtu tālāku progresu šajā ārkārtīgi sarežģītajā jomā. Paldies! Paldies, komisāra! Un debatas mēs slēdzam un pārējiem pie nākamā darba kārtības punktā, kas ir mutiskais jautājums komisijai, kur iesniedz eh, Pārīšu kungs lauksaimniecības eh, lauka attīstības komitejas vārdā jautājums par vidusjūras valstu tradicionālo uzturu. Jautājums eh, un, un uzturs, es ceru, pie kura pieturās lielākā daļa no šī parlamenta ar ļoti.